to grozījumu, kas tika pieņemts ar lielāku, lielu vairākumu, vairāk nekā 500 balsīm, un te ir runa par eh, trilogu sarunām. Uh, Mums ir jādomā par atbalsta pasākumiem eh, pārtikas un lauksaimniecības nozarei, jo šeit ir runa par jaunu nodevu uzlikšanu ASV. Ir mūsu, tie ir mūsu pārtikas produkti, eh, kuriem nav nekāda sakara šo tirdzniecības kāru, ko ir uzsākusi ASV. Un Eiropas Savienībā vajadzētu atbalstīt mūsu lauksaimniekus. Es priecājos, ka mana grupa un arī plenārsēde ir atbalstījusi šo Uh, grozījumu, kur ir runa par šiem jautājumiem. Lielas paldies Agilēras kundzei. Tagad izteiksies Ždanukas kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšādātāji. Es balsoju par vispārējo budžetu, tāpēc, ka tas atbalsta programmas jauniešiem, zinātnē un klimata projektiem, taču esmu pret uh, dažiem um, pasākumiem 15. blokā. Uh, tie, kas piekrita um, piešķirt naudu nodokļu maksātājiem, kur ir runa par uh, īsta darba grupu, noteikti nesaprot, kas, par ko šeit ir runa. Te ir runa par pilnīgi pretīgu produktu. Mēs esam pret šo produktu. Nav nekādu faktu, kas to pierādo, pierādītu. Tie ir e, tikai pārspīlējumi šeit. Uh, nav nekā reāla, kurš tad īsti var izmērīt šos pārspīlējumus. Nesens piemērs no Latvijas Stratkom iekļauj dezinformāciju tekstā no sput, Sputnika, un tā ir īstenībā patiesība, un Latvijas plašsaziņas līdzekļi to ataino un publicē to pašu informāciju. Tiek uzskatīts, ka Latvijas mēdīji pasniedz patiesu informāciju, kamēr Baltkrievijas mēdī e, dezinformē. Paldies, Štanukas kundzei. Tagad izteiksies Palmerkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos atbalstīt to, ka turpināsies Erasmus Plus programma, bet tajā pašā laikā vēlos teikt, ka ir ļoti daudz šaubas un neskaidrības attiecībā uz Brexitu un apvienotās karalists dalību Erasmus programmā. Ļoti daudz tūkstoši jauniešu šogad un citos gados uh, piedalījās šajā problēmā, programmā. Un 94% apvienotās karalistes kolēģi koledžu nevarēs vairs piedalīties šajā programmā, ja apvienotā karaliste nepiedalīsies Erasmus. Protams, ka jaunieši vēlas piedalīties Erasmus programmā arī pēc 2020. gadā, un šiem jauniešiem, kuri varētu piedalīties Erasmus programmā, viņi nemaz nebalsoja referendumā, viņiem vēl nebija 18 gadu. Mēs vēlamies, lai arī jauniešiem būtu teikšana par to, kas notiks pēc Brexita. Paldies, Palmer kungam. Nākamais Kelī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā Makārtī kungs arī es izteikšos savā dzimtajā valodā, priecājos atbalstīt budžeta projektu, jo domāju, ka tas ir labs. Jāsaka, ka liels uzsvers ir likts uz jauniešiem, un domāju, ka tas ir pareizi. Un tieši runājot par Erasmus, Plus, šī ir lieliska programma, kas ļauj jauniešiem uh, ceļot, mācīties. Tāpat arī atbalstu cīņu pret klimata pārmaiņām un tam budžetā atvēlētos līdzekļus. Manuprāt, klimata pārmaiņas eh, tiešām rada grūtības daudzām valstīm, un mums būtu jāatbalsta šī pārēja uz eh, citu enerģijas resursiem. Paldies! Paldies, Kelija kungam! Un līdz ar to esam pabeiguši balsu skaidrojumus par Homēžas un Rubijālu ziņojumu, un tagad sārvama ziņojums. 2017. gada budžeta izpildes apstiprināšana EASO, Eiropas patvēruma atbalsta birojā. Un vārds Rosa kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Galvenais uzdevums EASO ir palīdzēt un atbalstīt dalībvalstīm veidojot uh, savas patvēruma atbalsta programmas, bet jāsaka, ka šīs birojas nav darbojies bez kļūdām. 16. un 17. gadā EASO darbojās ar problēmām. Olaf ir konstatējis, ka nepareizi tika izsludināti konkursi, tāpat arī tika ļaunprātīgi izmantots Eiropas Savienības budžeta līdzekļi. Um, Tāpat tika pārkāpti datu um, aizsardzības noteikumi, arī bija personāla problēmas un tam līdzīgi. Es domāju, ka šī ir pēdējā iespēja EASO. Ja viņi nelabosies, tādā gadījumā nevajadzētu vairāk viņus finansēt. Un līdz ar to es neatbalstu budžeta izpildes apstiprināšanu. Nākamais Palčaka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, patvērama atbalsta birojas ir svarīga iestāde, tā ir viena no mūsu prioritātēm drošības jomā. Tajā pašā laikā Maltā mēs vērojam, ka bēgļi kļūst aizvien vardarbīgāki, tas ir nepieņemami. Tajā pašā laikā jāsaka, ka man ir nepieņemams arī tas, kas notiek EASO Es atbalstīju izpildes apstiprināšanu Bet jāsaka, 17. gadā mēs redzējām tiešām ļoti lielas problēmas ar izsludinātajiem konkursiem, aptuveni 10% no maksājumiem, tātad 7,7% bija kļūdaini, tāpat bija arī šaubas par to, kā tika pieņemti darbā darbinieki. Pagājušā gadā biroja vadītājs atkāpās no amata, un es ceru, ka nākotnē viņa darbs būs caurskatāmāks un uzlabosies. Paldies Paučaka kungam un nākamais Kelī kungs. Paldies! Es balsoju pret budžeta izpildes apstiprināšanu attiecībā uz EASO. To ieteica, piemēram, arī revīzijas palāta citu uh, iestāžu starpā. Jāsaka, ka tur ir ļoti nopietni un sistemātiski pārkāpumi attiecībā uz maksājumiem, uz publiskajiem konkursiem, arī Eiropas Savienības budžeta līdzekļu negodīga, negodprātīga izmantošana. Tāpat arī problēmas ar personālu. Tas ir pilnībā nepieņemami. It sevišķi, ja mēs runājam par tāda mēroga aģentūru. Līdzīgi kā Rusa kungs, arī es uzskatu, ka ir nepieciešama pilnīga caurskatāmība un būtu jāskatās vēlreiz un jāvērtē viņu darbs. Paldies Skelī kungam! Tātad tas bija par sarvamā ziņojumu, balsu skaidrojumi un tālāk Garcia Munos ziņojums. 17. gada budžeta izpildes apstiprināšana Eiropadome un padome. Vārds Palčaka kungam. Paldies, priekšsēdētāji! vēlos teikt, ka attiecībā uz Eiropadomi un padomi viņu budžeta izpilde. Jāsaka, ka būtu jāuzsver vairāk Eiropas parlamenta loma. Eiropas parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā iestāde, uh, Un jāsaka, ka mums ir jābūt daudz spēcīgākai lomai attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu. Jāsaka, ka daudzus gadus jau valda spriedze starp Eiropas parlamentu un padomi. Tiek apšaubīta mūsu loma un leģitimitāte budžeta izpildes apstiprināšanā. Mēs vēlamies, lai padome arī strādātu daudz caurskatāmāk Jāsaka, ka viņi cenšas ierobežot mūsu pilnvarus, un par to būtu nopietni jārunā. Paldies! Nākamais Jūtondon kungs. Paldies, priekšsēdētāji, es nevarēju atbalstīt budžeta izpildi attiecībā uz padomes ministri, ministru padomē. Jāsaka, ka tā ir tāda ļoti slepena organizācija, iedzīvotāji viņiem neusticās. Un tajā pašā laikā neapstiprināt viņu budžetu izpildi nav pareizā pieeja, jo jāsaka, ka tas viss beigsies tikai ar budžeta grozījumiem parlamenta pusē, padomjas pusē un tam līdzīgi. Mums daudz svarīgāk būtu jāizceļ tie atsevišķie piemēri, kādā veidā padome um, izšķērdē naudu, piemēram, ministru tikšanās daudzās eksotiskās vietās un tam līdzīgi. Tas būtu tas veids, kādā mēs varētu viņus arī atmaskot par to, kā tiek izmantot nodokļu maksātāja nauda. Paldies Ņūtam Danukungam un vēlreiz Kelī kungam vārds. Jā, paldies. Ir skaidrs, ka Eiropadome un padome nav sniegusi mums atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem, ko uzdevs parlaments. Un tāpat padome arī neieradās uz uzklausīšanu. Viņi nav ņēmuši vērā arī parlamenta ieteikumus attiecībā uz budžeta izpildi tātad 2018. gada mārta ieteikums, un tas nav pieņemami. Parlamentam ir jāsūt skaidrs signāls padomēji, ka mēs to visu domājam ļoti nopietni. Eiropas parlamentam tas jau ilgu laiku cīnās par to, ka visām Eiropas Savienības iestādēm ir jābūt caurskatāmam savā darbā, jāatskaitās iedzīvotājiem, jārīkojas atbildīgi, jāpilda savi pienākumi un es ceru, ka parlaments arī turpmāk būs tikpat nepiekāpīgs šajā jautājumā. Paldies! Un līdz ar to esam pabeiguši balsu skaidrojumus par Garcia Muņas ziņojumu. Tas nozīmē, ka esam pabeiguši šo sanāksmes daļu un vēlu visiem deputātiem, kuri vēl ir klāt, labu ēst gribu un atsākam darbu pulkstens trijos.